Pēc šās eh, beigām Eiropā atkal pieaug antisemītisms. Man šķiet, ka antisemītisma definīcija ir jāsaprot tā, ka 2017. Gadīju, eh, gadā ir eh, jau pateikts Eiropas parlamenta pieņemtajā dokumentā par holokausta noliekšanu. Vai, ja cilvēki tiek diskriminēti pamatojot savu seksuālo identitāti vai uz dzimumu, uh, piedarību, tad viņiem netiek dota atzīšana. Eiropas Savienības pamatiesību hārdas īstenošana, tā ir jābūt Eiropas uh, Savienības politikas centrā, jo tas, cik humāna ir politika un sabiedrība, tas ir redzams uh, pret attieksmi, no attieksmes pret minoritātiem šajā sabiedrībā. Jā, liels paldies, un tagad uh, nākamais runātājs ir Helga Stevens. Jā, paldies priekšādātājiem, cienījamie kolēģi, nerakoties uz uh, kritiku pret to, kā parādās eh, vardarbība pret eh, sievietēm un LGBTI cilvēkiem. Mēs tomēr nevaram balsot par šo tekstu. Mēs cīnāmies arī par cilvēktiesībām ar invaliditāti. Mēs cīnāmies arī par tiesisku valsti, par eh, tiesiskas valsts mehānismiem Eiropas Savienībā. Bet man šķiet, ka šajā tekstā netiek tā skaidri nošķirta robežlīnija starp legālo un nelegālo ieceļošanu. Uh, un uh, tiek uh, pausta pozitīva attieksme pret ieceļošanu kā integrāciju veicinošu pa pasākumu. Un um, dokuments prasa pat daudz no patvērumu tiesībām, un uh, šeit šajā dokumentā nevar to visu tā iekļaut. Šī rezolūcija, tur ir iekļauts dažādas uh, tēmas, mums vajadzētu uh, darīt tā, ka mēs ap atsevišķiem tematiem runātu atsevišķos dokumentos. To esmu darījuši tā agrāk. Turklāt šajā ziņojumā neko nelasu par politiskajiem ieslodzītajiem Spānijā. Par to vajadzētu kaunēties. Bardzo, Jā, liels paldies! Tagad vārds ir Natālijai Grisbekai. Paldies, kolēģi! 2017. gads bija tiešām ļoti tumšs ga gads, runājot par pamatiesībām un īpaši par vārdu brīvību. Pārāk bieži uh, Arī šeit uh, parlamentā mēs uh, ar klusumu brīdi pieminējām visus tos, kuri uh, tika nogalināti pildot žurnālista darba pienākums. Tieši um, šie demokrātijas pārstāvi arī tika nogalināti vai cieta, jo viņi pārāk tuvu skatīja jautājumus par korupciju, nodokļu nemaksāšanu, naudas atmazgāšanu un tam līdzīgi. Šis ir apdraudējums vārda brīvībai. Arī tagad, kad ir ļoti satraucoša retorika pret mēdījiem, un uh, laiks eh, tagad arī tiek eh, eh, vajāti arī cilvēku tiesību aizstāvētāji, kā teica Bomērs šeit, ja nav iespēja kritizēt, tad mēs nevaram arī uzteikt un laimot. Es atbalstu šo ziņojumu, kur arī. Jo, tiek norādīts par nesamērīgajiem pārkāpumiem 2017. gadā pret pa pamatiesībām. Paldies! Jā, liels paldies! Tagad vārds Rēnkas kundzē. Jā, paldies priekšādātē, cienījamie kolēģi. Paraudzīsimies visur apkārt Eiropā. Visur cilvēki dodas uz ielām. Viņi vicina Eiropas Savienības eh, karogus Bukarestē. Vīnē, Berlīnē. Viņi e, vicina Eiropas Savienības e, karogs, jo viņi vēršas pie mums tādēļ, ka tiesiska valsts pamatiesības tiek apdraudētas daudzās dalībvalstīs Eiropas Savienībā. Un uh, viņi grib, lai mēs rīkojamies. Septītais pants jau ir. Uh, pierādījis, ka tas ir darbojas uh, spēcīgi, bet tajā pašā laikā praksē ieviešanā tomēr rodas problēmas. Uh, tādēļ mums ir vajadzīgi papildus instrumenti, lai nodrošinātu tiesiskumu un pamatiesības mūsu pilsoņiem. Piemēram, ekspertu grupā, kas visu laiku uzrauga attīstību, kad runa ir par to, kā tiek ievēroti uh, tiesiskuma principi, un lai būtu nemitīgas debatas par to, ja tas tiek pārkāpts, tad ir jābūt sankciju mehānismam, lai mēs kaut ko varētu darīt, lai to novērstu. Eiropas parlaments ir vienīgais tieši tieši ievēlētā institūcija, ko ievēl Eiropas pilsoņi. Un cīņa par pamatiesībām un tiesiskumu ir jābūt eh, mūsu parlamenta centrā. Tas nav nekāds eh, tāda atsevišķa cīņa, bet tas ir demokrātijas pamats, un eh, tas liecina par Eiropas Savienības vienotību. Darīsim to kopā. Lies paldies! Dziękuję bardzo. Jā, lies paldies. Ir jautājums, ir kārtības jautājums jums ko vēlas uzdot Grapienī kundze. Mums līdz 11. ir jātiek galā šīm diskusijām. Jako następny mówca, bardzo proszę. Nē, nākamais uh, runātājs ir Bils Eserič. Jā. Tagad vārds Marušikungam. Šķiet, ka Eserič kungs nav zālē. Lies paldies. pamatā ir tā, ka, protams, ka mums ir eh, trīs pamatiesības eh, - tiesības uz dzīvību, īpašumu un brīvību. Gribēju norādīt uz vienu atsevišķu aspektu, kas ir svarīgs, proti uz īpašumtiesībām. To, ko cilvēks ir nopelnījis, cilvēkam ir tiesības, eh, ka viņa īpašumā ir tas, kas ir viņa darba augļi. Bet šī brīvība izmantot savu īpašumu, visur tiek pārkāpta, un likumdevēji to skata arī vēl par pareizu situāciju. Ir eh, zināms konfiskācijas veids, kas notiek ar nodokļu palīdzību, tas nav morāli, bet to pret to vajadzētu cīnīties, un, bet vienlaikus to vajadzētu aizsargāt arī tiesiski. Turklāt arī vēl viens pragmātisks aspekts. Cilvēku sodīšana, ja viņi rīkojas kaut kādā konkrētā veidā, un vienlaikus uh, tiek apbalvoti cilvēki, kas eh, rīkojas amorāli. Protams, tas noved arī pie tā, ka cilvēki novēršas no Eiropas, un eh, Eiropa vairs nav konkurētspējīga. Čaklie cilvēki tiek eh, sodīti, un tie, kas slinkotie, tiek apbalvoti. Jā, paldies. Tagad vārds Fantulis kungam. Jā, paldies. Jā, daļa no šiem nosacījumiem, no šiem uh, aprakstiem, jā, un tas, kas notiek, tas ir samērā bīstami, lai izvairītos no tā, ka pazūd pamatiesības, uh, ir jārīkojas. Vissvarīgākais ir pateikt, uh, kurš tad to nosaka, kā referents šeit nosaka to definē, kurām institūcijām ir jābūt šādai varai. Ja mēs runājam šeit par minoritātiem, minoritāšu situāciju, tad vajadzētu ļoti skaidri pateikt, ka valstis var pašas pieņemt lēmumu par to, kurš drīkstēs eh, tajās ierasties. Esmu pret diskrimināciju. Visiem pilsoņiem vajadzētu būt tādām pašām tiesībām un saistībām, ne mazāk un ne vairāk. Un noslēgumā gribētu atgādināt jums, ka ir uh, ļoti daudz uzbrukumi. Un uh, arī kreisie spēki uzbrūk un ir nogalināts uh, arī kāda bērna tēvs, un mēs vajadzētu runāt arī par kreisās vardarbības uh, upuriem. Jā, un uh, es vēlos teikt, ka parasti es slavēju referentus, bet šeit šajā gadījumā es to nevaru darīt, saka Zverkungs. Šeit tiek izslēgtas eh, cilvēku pamatiesības, un šeit eh, tiek atbalstīta nelegālā migrācija, pamatojas it kā uz cilvēku pamatiesībām. Ir tāda sajūta, ka Eiropas eh, Savienība būtu tāda tāda, kurā nemitīgi notiktu vardarbība pret sievietēm un nemitīgi notiktu diskriminācija, bet tas nav godīgi tā apgalvot iepratī Eiropas Savienībā. Mēs esam brīvības telpa. Tā vienlīdzības telpa ar visaugstāko dzīves kvalitāti, kur cilvēku cieņa ir augsta vērtība. Kādēļ jūs eh, par šī ziņojuma sastādīšanā nekonsultējāties ar eh, kolēģiem, kādēļ nestrādājat pie kompromisa, kādēļ to vienkārši vajadzēja pārbalsot? Šis eh, ziņojums nav visaptverošs, tas nav simetrisks, nav objektīvs, un tādēļ es nevaru atbalstīt šo ziņojumu. Paldies! Es paldies! Tagad vārds Vaidenhauser kungam. Gada ziņojums par pamatiesību situāciju Eiropas Savienībā vienmēr ir arī ļoti svarīgs Libes komitejā. Pamatiesību harta ir kā tāds kompass mūsu darbam, un ir svarīgi zināt, vai cilvēktiesības tiek ievērotas, kāda ir situācija atsevišķās dalību valstīs, un kā tas viss ir vērtējams laika gaitā. Referents Jozefs Derikapras ir eh, uzņēmies darbu sistemātiski sniegt šādu vērtējumu. Viņam bez šaubām tas ir izdevies. Sirsnieks veicam viņu ar to. Ziņojums norāda arī to, kāda ir pamatiesību aģentūrē loma. Tās ekspertīze vajadzētu aktīvāk izmantot ne tikai sagatavojot gada ziņojumu par pamatiesībām, bet arī kā ekspertu komiteju un eh, strādājot ar likumdošanas priekšlikumiem. Uh, Mūsu politiskā grupa labprāt strādās pie šī darba un būtu vēlams, lai pamatiesība aģentūra strādātu arī pati pēc savas iniciatīvas. Tam ir vajadzīgs atbilstīgs finansējums un arī personāla aprīkojums. Paldies! Lies paldies! Nākamā runātāja Makovē kundze. în dictatura din azerbaidjan jurnaliștii își riscă viața. dictaturile Azerbaidžānā un kur žurnālisti riskē ar savu dzīvību, lai rakstītu uh, Rīvi Husenov, žurnālists Azerbaidžānā uz diviem gadiem. 2017. Uh, gadā ir ieslodzīts cietumā. Uh, viņš pētīja korupcijas skandālus, un tagad viņš ir uzsācis bāda streiku kopā ar citiem žurnālistiem, kas ir ieslodzīti, arī um, policija arī ir viņa apsūdzējusi vēl citos pārkāpumos. Mēs nezinām, vai tie ir izdomāti vai īsti. Uh, Un šie žurnālisti turpina ievērot bādi streiku. Tādēļ es aicinu arī Freder Federiku Mogherini, arī Zarbīs dienesta vadītāji, arī reaģēt ļoti uh, strikti. Mē, es prasu, uh, lai nekavējoties arī tiktu šie žurnālisti atbrīvot Lūdzu Intervelds kundze. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka daži no komentāriem šajās debatēs parāda ļoti skaidri, cik nepieciešamas ir šīs debates un cik daudz vēl vairāk mums ir jāiegūda Eiropas Savienībā kā uh, savienībā, kas balstās uz vērtībām. Un kā tikko, kā mans tautas eh, partijas eh, kolēģis eh, teica, nu, nevajadzētu ne, nekādus kompromisus šeit ieviest, ja mums ne, nevajadzētu pieņemt kaut kāds kompromiss par cilvēktiesībām, par pamatprincībām, līdzīgi kā līdztiesība, kā jūs teicāt. Jā, kā jūs teicāt, ja viss jau ir brīnišķīgi, Eiropas Savienība nav nekādas problēmas. Pajautājiet sievietēm, cik daudz sievietes piedzīvo vārdarbību, uzbrukumus ikdienas dzīvē. Es domāju, ka Tas arī parāda, kā mums ir jāaizsargā LBGTI tiesības. Um, manā valstī ir uh, konstatēts, ka vairāk nekā tūkstoši uh, kristiešu ministri ir tā saucamie um, tādas valsts, kas strādā tiešām homofobiskos apstākļos. Un uh, vai tad kāds šajā parlamentā tiešām ir parakstījis šo deklarāciju? Es atbalstu šo ziņojumu, arī 7. apsvērumu, 23. punktu, tur ir runa par pamatiesībām, sieviešu pamatiesībām pieņemt lēmumu, lemt pašā par savu ķermeni. Tur nav nekāda diskusija iespējama par šiem pamatiesībām. Tās vienkārši pastāv. Jā, paldies. Un tagad uh, vārds Kristoforu kungam. Jā, paldies. Eiropas Savienība ir vērtību savienība, principu savienība, un tās pienākums ir uh, īstenot, piemērot pamatiesības ne tikai dalībvalstīs, bet uh, arī visās valstīs, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā. Tas mums pat ir neiedomājami, ja valsts taisās iestāties Eiropas Savienībā un saņem, piemēram, palīdzību, gada palīdzību, kā piemēram Turcija – bet tajā pašā laikā nemetīgi pārkāp tiesiskuma principus un pamatiesības starptautiskajās eh, tiesībās, starptautisko nolīgumu nosacējumus un eh, Eiropas Savienību, kā rīkojas šajā situācijā. Tur ir dažādas programmas un eh, iestāšanās, pirms iestāšanās fondi pieejami, bet tādās valstīs kā Turcija vai arī Albānija, kas arī pārkāpj tiesības Grieķu minoritātei šajās valstīs, kas pārkāpj pamatiesi, mums vajadzētu tām pateikt, nē, jūs nevarēsiet iestāties Eiropas Savienībā, nosūtiet eh, šādu vēstījumu, un tā nevarēs turpināties, tur jāizmanto sankcijas, lai to novērstu. Jā, paldies, un uh, eh, Stefanu Maulu, Maulu tagad vārds. E e Jā. Runājot par uh, pamatiesībām, īpaši runājot par migrāciju, šeit ieviešo divus principus, kas uh, Eh, no, veido nelegalitāti. Nu, piemēram, kad tiek teikts, ka Ir jāuzņem pilnīgi visi cilvēki, kuri vēlas ierasties Eiropā, un pēc tam tas tiek viss darīts neorganizēts, sakot, ka NVO ir jāatbalsta, jo viņi veic lielisku darbu. Tas, sas, tas saskaras ar uh, smagu realitāti, kas ir vidus jūrā šo gadu laikā. Tas ir radījis milzīgu problēmu īpaši Itālijai, bet arī pārējai Eiropai. Eiropai, kas. Uh, um, skaļi runā par cilvēku tiesībām, aizmirsusi Āfriku, Ziemeļa Āfriku. Ļoti daudz tiek runāts par šo miljārdu plānu Āfrikai, bet beigās tas ir liels tukšums, tur nav investēts neviens eiro. Es domāju, ka te trūkst realitātes un pragmatisma ziņojumā. Tādēļ es balsošu pret to. Dziękuję bardzo. Jā, liels paldies. Tagad vārds Šaitrovs kundzei. Jā, paldies priekšsēdētāji. Cienījamā komisāras kundze, es pilnībā piekrītu, ka mums jābalstās uz tiesisko valsti, uz varu sadalījumu un neatkarīgu tiesu sistēmu. Un ir taisnība, ka dažām valstīm pašlaik ar to ir liels problēmas. Un es arī piekrītu, ka septītais pants ir jāizmanto tikai tad, kad nedarbojas citi mehānismi, kā pati pēdējā iespēja. Dažas lietas man tomēr ziņojumā nepatīk. Pirmkārt, es nepiekrītu tam, kā nevalstiskās organizācijas vidus jūrā tiek eh, vērtēts ļoti vienpusīgi. Protams, ir pareizi glābt cilvēku dzīvības, bet nedrīkst šeit eh, atbalstīt nelegālo migrāciju un cilvēku kontrabandu. Protams, ka ir jāpalīdz bērniem, mātēm Grieķijas salās. Mums vajadzētu brīvprātīgi palīdzēt Grieķijai šajā ļoti augstajā ziemā. Un es balsošu, esmu pret uh, ieteikumiem, kur ir ieteikts ratificēt uh, Stambulas konvenciju par seksuālo veselību un reprodukcijas tiesībām. Eiropas Savienībai vajadzētu aizsargāt dzīvību un nevis to apdraudēt. Lies paldies! Tagad vārds Zaborskas kundzei. Každý rok pri prijímaní tejto výročnej. Jā, paldies priekšsēdētāji. Kā katru gadu, kad mēs pieņēmām šo gada ziņojumu, es gribētu jūs atgādināt, ka mēs esam Eiropas Savienības parlaments, un Eiropas Savienība balstās uz Eiropas līgumiem, kas eh, neparāds tādas eh, tiesības, kā atbalstīt uh, kaut kādas ierobežojumus dalībvalstīm, vai tās ratificēs vai neratificēs uh, starptautiskos uh, noliekumus, kā piemēram Stambulas konvenciju. Gribētu jums piedāvāt dažu statistiku. 35, piemēram, tur ir atsauces uz dzimumu un 3 atsauces uz tā saucamo tiesībām. Uh, īstenot Jā, un tomēr ir arī jānodrošina pamatiesības Eiropas Savienībā, bet šis teksts eh, parāda ļoti šauru izpratni par to, ko tas nozīmē. Tādēļ es balsošu pret šo tekstu. Paldies! Jā, paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra. Faries kungs, lūdzu. Paldies, paldies priekšsētāj kungs. Kolēģa Terkabasa ziņojums eh, parāda, ka pamatiesību jomā Eiropas Savienībā vēl ir daudz eh, nesaskaņu un eh, pārkāpumu pret pamatprincipiem. Pret daudzām grupām sabiedrībā vēršas atsevišķas aktivitātes. Um, žurnālisti brīvība ir ierobežota, um, migrantu tiesības tiek ierobežotas un citas. Un jautājums ir, kā mēs varētu nosodīt uh, to šeit parlamentā, un ja mēs tā nedarīsim un nerīkosimies izšķirīgāk, nebūsim drosmīgāki, nebūsim politiskāk aktīvāk, tad situācija nemainīsies. Mēs esam kopiena, kas balstās uz vērtībām un tiesībām. Uh, Eiropas projekts balstās uz humānisma idejām. Paldies! Paldies, nākamā runātāja Kiničī kundze. Grācija. Paldies, priekšsēdētāji. Es pateicos arī uh, Kābras kungam, pateicos ēnu referentam par ieguldīto darbu. 2017. gads bija gads, kur uh, ir izskanējis pārāk daudz kritikas attiecībā uz pamatiesībām, gan par dzimumu tiesību pārkāpumu, gan par tiesisko vēru nepilngadīgo tiesību pārkāpumu. Uzskatu, ka ļoti svarīgi, ka ziņojumā tiek runāts par to, ka nepilngadīgie nekad nevar tikt aizturēti atbilstīgi migrantu statusam. Ir, uh, Uh, dalību valstīm šeit jāņem viņu specifika un uh, īpašā situācija. Tad uh, ir arī nepieciešama cīņa pret vardarbību pret sievietēm. Aicinu arī dalību valstis ratificēt Stambuls konvenciju. Dalību valstīm ir jāatzīst arī tiesu vairs neatkarība, kā to norāda Eiropas Savienības tiesa. Tas ir svarīgs elements tiesu, tiesiskas valsts kontekstā un ir ļoti svarīga šī brīvība, eh, brīvības drošības telpa. Paldies! Tomašić kundz, lūdzu. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Čitajući ovo izvješće steče... Paldies, priekšsētāj kungs. Lasot šo ziņojumu, man rodas iespējas, ka uh, persona, kas nav sieviete, migrants vai uh, mazākuma grupas pārstāvs, tam nemaz nav uh, cilvēktiesības. Mums jāatkāpjas no uh, šī uh, teksta. Uh, saskaņā ar to ir tikai dažām grupām cilvēktiesības uh, rezervētas. Uh, jāparaugās uz situāciju, kāda tā ir. Piemēram, uh, Bērni dzīvo nabadzībā, ģimenes tiek izraidītas no dzīvokļiem, vecāki nespēja apmaksāt bērnu ēdienreizes. Cieņa ir viena no tiesībām, kas bieži netiek a, ievērota. Bieži vien tiek to tiesības a, veicinātas, kas nelegāli a, šķērso robežas. Man liekas, ka mums vajadzētu raudzīties uz visu tiesībām vienā veidā un jāaizstāv visu mūsu pilsoņu tiesības vienā veidā. Paldies! Paldies vēl viens runātājs brīvā mikrofona procedūrā, un tad turpināsim ar komisārs uzstādšanos. Epitedeos kungs, viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs! Eiropas Savienība balstās uz principiem un pamatiesību. Respektēšana ir ļoti nozīmīgs pamatprincips, taču bieži tās, šīs tiesības tiek pārkāptas. Eiropas Savienībā, kas ir atbildīga, ir arī Atbildīgi jārūp, uh, jārīkojas nevis uh, selektīvi jāievēro tiesības. Dažas dalība uh, valstis netiek sūdītas par tiesību neievērošanu, citas tiek jānodrošina tiesiskuma brīvība un nedrīkst uh, atstāt bez ievērības uh, faktu, ka Katalonijas deputāti tiek uh, ieslocīti. Nekas netiek darīts arī Grieķijā. Trešās lielākās partijas deputāti eh, Grieķijā pret tiem tiek vērstas uh, vajāšanas. Sakot, ka viņi pieder rasistiskai un ksenofobai uh, partijai. Un absolūti jāpārtrauc šāda rīcība. Paldies! Paldies, tagad slēgsim uh, diskusijas un uh, komisijas vārdā uzstāsies uh, komisāra Jurovs kundze. Es gribu ievadvārdos teikt uh, to, ka uh, noraidu to, ka uh, tika runāts un tiesības ir attiecināmas uz visiem bez jebkādiem izņēmumiem. Man bija jārēģē uz uh, uh, šo. Uh, runātāja teikto. Šo diskusiju noslēgumā uzsvēršu aģentūras lielo nozīmu. Ziņojumā uzskaitītie uh, bīstamie attīstības uh, virzieni un tendences uh, norāda uz to, ka daudz kas vēl ir jādara aizstāvot pamatiesības. Uh, Eiropas Savienībā mēs nepārāk daudz runājām par pilsoniskās sabiedrības eh, aktivitāšu samazināšanos, nerunājām daudz par runas brīvību un plašsaziņas līdzekļu eh, daudzveidības eh, un darbības aizstāvēšanu. Es domāju, ka arī šeit būtu iespējams diskutēt nākotnē par šīm ļoti nozīmīgajām tēmām. Mēs nerunājām par jaunām tendencēm, par naida izplatīšanos un interneta, arī sociālo mēdīju daudz jādara, lai aizstāvētu cilvēkus, kas tiek apdraudēti internetā. Paldies! Un uh, ar nepacietību gaidu šo diskusiju uh, turpināšanu un uh, to tematu izskatīšanu, ko uzskaitīju. Paldies! Priekšsēdētājs, paldies komisārs kundzei, kolēģi, lūdzu, jā, nāciet zālē un esiet uh, nedaudz klusāki. Tagad uh, noslēgumā Jozef Marija Terikabras kungs. Priekšsēdētāji, dargie kolēģi, paldies par jūsu komentāriem un jūsu atbalstu. Ar šo ziņojumu mēs nosūtīsim skaidru ziņojumu, ka cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un uh, uh, cilvēktiesību respekts var Eiropu padarīt absolūti vienreizēji. Tas ir nozīmīgs uh, projekts um, cilvēku nosādīšana visu uh, Eiropas politiku centrā ir tas, uh, kas ļaus Eiropai atkal savienoties ar tās pilsoņiem. Un tādēļ mēs runājam par pamatiesībām, kuras ir jārespektē. Ja Mums ir jāturpina nosodīt pārkāpumi un jārunā par šādu eks pārkāpumu eksistenci. Jāaizstāv vājākos un jā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies, noslēdzam šīs diskusijas. Paldies visiem tiem, kas piedalījās diskusijās ar konstruktīviem pienesumiem. Tagad uh, pāris minūtes esam pārsnieguši laiku un tūlīt pat turpināsim ar balsošanu. Thank you. Eh euh, kolēģi, sāksim darbu. Aicinu visus apsēsties. Andriju kungs, piemēram. Plaît, Lūdzu, kolēģi! Bien, j'imagine que tout le monde est à peu près installé. Nu, ko es domāju, ka tagad varam sākt balsošanu. Kur un Bašā kungs ziņojums īpašs finansējuma programmas izveida kodoliekārtu izņemšanai no eksploatācijas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanai. Viņš vēlas izteikties, un viņam ir vārds uz divām minūtēm. Monsieur Kurumbašev, est-il présent? On y va, on y va. Je ne le vois pas arriver. Vēl neredzu Kurumbaševa kunga. Labi, tad balsosim. Nesatraucieties. Tātad šis ir viens personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. C'est adopté. Pieņemts. Un tagad bēga kungas ziņojums. Izmešanas ziņojums par asociācijas nolīguma centrālā Amerika tirzniecība pīlāru personā balsojums. Viens balsojums sākam balsot. Paldies, beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Un tagad Fernandes un Gualtieri eh, ziņojums programmas investīju izveide. 1CP1. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 1CP2. Divās daļās pirmā daļa. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts otrā daļa. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 1CP3 divās daļās pirmā daļa, kurš par, kurš pret, atturas, pieņemts, otrā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Personāla balsojums 1CP4D. Sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Neatvainojiet, noraidīt, saka priekšsēdētāji. 1CP5 divās daļās, kas pār pirmo daļu. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Grozījums 1CP6 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 1CP7 par. Pret atturas. Nav viss skaidrs, pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Bija ļoti skaidrs. Pieņemts. 21 D par, pret, atturas, noraidīts personāla balsojums 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsosim par 1CP8, kas par pret atturas pieņemts. Personāla balsojums, grozījums numur 30, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsosim par 1CP9 grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. Grozījums 31 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts 1 CP10, kas par pret atturas pieņemts. Personāla balsojums grozījums 32. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums numurs 6 par pret atturas noraidīts. 33 par pret atturas noraidīts. Grozījums par CP11, 1 CP11 par pret, atturas pieņemts. Personāla balsojums grozījums C7 CP1. Sākam balsot. Ļoti kļū. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par 1 CP12. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad uh, 7 CP2, 1 CP13, 15 CP2. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Personāla balsojums 7 CP3, 1 CP14 un 15 CP3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 7 CP4, 1 CP15 un 15 CP4. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 7 CP5, 1 CP16, 15 CP5 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums numur 8 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 1 CP17, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums 34 personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts grozījums 1 CP18 par pret atturas pieņemts. Grozījums 35 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts grozījums 22D par pret atturas. Noraidīts grozījums 9D un 23D, kas par pret atturas. Noraidīts. Grozījums 1 CP19 par pret atturas pieņemts grozījums. Personāla balsojums 36. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts grozījums 10. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 37. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Grozījums 38. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts, grozījums 39 par, pret, atturas, noraidīts, grozījums 40 par, pret, atturas, noraidīts, personāla balsojums 41. grozījums, sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts personāla balsojums grozījums numur 11. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts grozījums numur 12 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Personāla balsojums grozījums numur 13. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts grozījums 24 par. Pret. Atturas noraidīts grozījums 2 un 16, kas par pret atturas pieņemts. Grozījums 25 personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts grozījums 17 par pret atturas noraidīts grozījums 1 CP20 par pret atturas pieņemts 26 par pret atturas noraidīts 1 CP21 par pret atturas pieņemts personāla balsojums numur 14 sākam balsot beidzam balsot noraidīts. 1 CP22 par, pret, atturas. Nav īsti skaidrs, pārbaudīsim. 1 CP22. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Grozījums 27 par, pret, atturas noraidīts. Personāla balsojums grozījums numur 3. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Personāla balsojums grozījums numur 28. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts grozījums 20, aha, 18D par pret atturas noraidīts. Grozījumi 1CP23 par pret atturas pieņemts. Grozījums 4D19D, kas par pret atturas noraidīts. 1CP24 par pret atturas pieņemts. Grozījums 20D par pret atturas noraidīts 5 par pret atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot par piekto grozījumu. Beidzam balsot. Plaši pieņemts. Tagad uh, balsosim par komisijas priekšlikumu personāla balsojums. Sākam balsot. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad vārds uh, referendam Fernandes kungam. Paldies, priekšsādātājs kundze. 59.4 punktu atsaucoties aicinu atgriezt dokumentu komitejā, lai sāktu starp institūciju sarunas. Tagad balsosim par šo priekšlikumu, kas par pret atturas pieņemts. Tātad jautājums ir atgriezts atbilstošajai komitejai, lai sāktu starp institūciju sarunas. Tagad nākamais ir Galkundas ziņojums, ES pagaidu ceļošanas dokuments. Uh, Balsojam blokā 1-4 grozījumi, kas par pret atturas pieņems. Grozījums 6 par pret atturas pārbaudīsim lūdzu. Sākam balsot par sesto grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts septītais grozījums, kas par pret Līdzīgi pārbaudīsim, lai nekļūdītos. Balsojam par septīto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts grozījums par piekto grozījumu, eh, balsojums par piekto grozījumu, kas pār, pret, atturas. Pieņemts, man tā liekas. Tagad balsojam par komisijas priekšlikumu. Uh, Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir Kumpula Natrī kundzes ziņojums Eiratom pētniecības un mācību programmu 21.25. gadam uh, komiteju uh, grozījumu blokā par pret atturas pieņemts. Grozījums 2. pirmā daļa par pret pret atturas noraidīts. Nē, pieņemts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 6 divās daļās pirmā daļa par. Pret atturas. Pieņemts otrā daļa Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts grozījums 30 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Personāla balsojums par 11. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par 16. personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 34. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts grozījums 35. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts grozījums numur 5 par pret atturas. Nav skaidri, lūdzu, celiet rokas, pārbaudīsim elektroniski. Eh, sākam balsot par piekto grozījumu. Beidzam balsot. Skaidri pieņemts. Grozījums 31 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Grozījums 32 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 33. personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Noslēgumā komisijas priekšlikums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpināsim Mato kunga ziņojums Eiropas centrālās bankas 2017. gada pārskats, otrais paragrāfs, pirmā daļa, kas pār pret atturs pieņemts, otrā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Oriģināla teksts, trešais paragrāfs par pret atturs pieņemts. Grozījums 4 personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts oriģināla teksts, desmitais paragrāfs, kas par pret atturas pieņemts. Oriģināla teksts, 16. paragrāfs, divās daļās, pirmā daļa personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Balsot. Noraidīts otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Personāla balsojums divās daļās. Pirmā daļa sākam balsot. Otrā daļa. Ei, beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Personāla balsojums sākam balsot. Be Pieņemts. Grozījums numur 2, pirmā daļa. Sot. Beidzam balsot. Noraidīts otrā daļa. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Redīts. Apsvērums C oriģināla daļa divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas. Pieņemts otrā daļa par, pret, atturas. Pieņemts. Personāla balsojums par trešo grozījumu sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Personāla balsojums par uh, rezolūciju kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais Torvalda kunga ziņojums, Banku Savienība 2018. gada ziņojums. Balsosim par pirmā paragrāfa 9. grozījumu personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts personāla balsojums par desmito grozījumu. Beidzam balsot. Goe ir prasījusi šos personāla balsojumus. Beidzam balsot. Noraidīts. Nav personāla balsojuma par 12. Tātad kas par? pret atturas noraidīts. Personāla balsojums par 13 prasīts tāds, tātad eh, sākam balsot par 13. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Personāla balsojums par trešo grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ceturtais grozījums, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts grozījums numur 5 par. Pret. Atturas. Noraidīts grozījums 6 par. Pret. Atturas. Noraidīts grozījums 7 par. Pret. Atturas. Noraidīts grozījums 8 par pret atturas noraidīts. Personāla balsojums grozījums numur viens. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts grozījums numur divi par pret atturas noraidīts. Personāla balsojums par rezolūciju kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir FISA ES un Kolumbijas un Peru tirdzniecības nolīguma īstenošana. Grozījums vien, numur viens personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts grozījums numur divi par. Pret. Atturas. Noraidīts grozījums numur trīs par pret atturas noraidīts. Grozījums numur 4 divās daļās pirmā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas pārbaudīsim šo daļu. Sākam uh, balsot par 4. grozījuma otro daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Ordināla teksta 18. paragrāfs divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Personāla balsojums piektais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Personāla balsojums par sesto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais divās daļās pirmā daļa par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Noraidīts. Personāla balsojums par astoto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Personāla balsojums par rezolūciju kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pēdējais ziņojums, par kuru balsosim, ir Teri Kabras kunga ziņojums pamatiesības stāvoklis Eiropas Savienībā 2017. gadā, 7. paragrāfs divās daļās, pirmā daļa pār pret atturas pieņemts, otrā daļa pār pret atturas pieņemts, ordināla teksts 10. paragrāfs pār. Jūs gribat, lai mēs pārbaudam 7. otro daļu, darīsim tā, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ordināla teksts, desmitais paragrāfs par, pret, atturas, pieņemts. Ordināla teksts, 15. paragrāfs par, pret, atturas, pieņemts. Jūs vēlaties, lai mēs pārbaudītu? Labi, 15. paragrāfu pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Divdesmit trešais paragrāfs, oriģināla teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Balsosim par 22. Uh, Ordināla teksts, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvarums F divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Nu, beidzam balsot. Pieņemts. Un par rezolūciju kopumā personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Lūdzu, vēl neņemiet ārā balsošanas kartiņas. Pieņemts. Paldies, dārgie kolēģi!